tikai cietušo dzīves, bet arī veidos mūsu pašu morālo stāju un kapacitātes. Paldies, komisārs Kunze! Debate ir noslēgusies, balsojums notiks rītdien pulksten 12. Tagad ķersimies pie sarbu ziņojuma par lauksaimniecības atzīšanu par strateģiski svarīgu nozari pārtikas nodrošinātībā došu vārdu referentei četras minūtes. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt onorată. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir liels gods sniegt izklāstu par šo ziņojumu, kur ir runāts par lauksaimniecības nozīmi pārtikas drošībā Eiropas Savienībā. Uh, bieži viena par šo nozari aizmirst, priežot par dažādām stratēģijām Eiropas Savienībā. Šī ziņojuma mērķis ir norādīt, ka Eiropa nemaz nav droša attiecībā uz pārtikas nodrošināšanu. Lauksaimnieki laukapidos ir apdraudēti, ir jādomā par jauniem izaicinājumiem, tādiem kā klimata izaicinājumi, kas uh, turpina samazināt pārtikas rezerves Eiropā un visā pasaulē. Pārtikas ražošanai ir jāpieaug par vismaz 70% līdz 2050. gadam, lai varētu nodrošināt nepieciešamību pārtikas visā pasaulē. Tieši tāpēc pārtikas drošībai ir jābūt uh, diskusiju centrālajā vietā gan šeit, gan arī visā pasaulē. Eiropas Savienībā vajadzētu uh, skaidri runāt par šiem izaicinājumiem, un šajā ziņojumā ir norādīti veidi, kā mēs varētu stāties tiem pretī. Pirmkārt, mums vajadzīga tāda lauksaimniecības politika, kas būtu spēcīga, kas nodrošinātu pārtikas drošību gan Eiropas pilsoņiem, gan arī citiem iedzīvotājiem pasaulē. Piemēram, mums vajadzētu domāt par ierobežotajiem resursiem un par klimata izaicinājumiem. Mēs nevaram runāt par pārtikas drošību, ja mēs nepieskaramies divām svarīgām problēmām. Tas ir cenu un tirgus svārstīgums un pārtikas rezervju sarukšana pasaules līmenī. Ja runa par cenu svārstībām, tad mēs esam aicinājuši komisiju, lai jaunajā KLP tirgus intervences pasākumu loma būtu konsolidēta un lai tiktu veikti pasākumi, lai izvairītos no spekulācijām lauksainiecības produktu tirgos. Mūsdienās pārtikas rezerves ir daudz eh, mazākas nekā jebkad. Saskaņā ar aplēsēm tās varētu nodrošināt pārtiku tikai pusotram mēnesim. Tieši tāpēc es uzskatu, ka būtu ļoti labi izveidot globālu pārtikas rezervu sistēmu, kas sniegtu rezerves gan ārkārtas gadījumos, gan arī rezerves, kas ir vajadzīgas, lai regulētu cenas lauksaimniecības produktu tirgos. Šīm rezervēm vajadzētu atrasties starptautisku iestāžu kontrolē, un šeit varētu izmantot jau pastāvošās institūcijas, tādas kā ANO vai uh, pārtikas uh, organizācija. Es uzskatu, ka Eiropas Savienībai vajadzētu būt iniciatorei šajā pasākumā. Uh, Vēl kāds svarīgs jautājums, kas tiek apskatīts ziņojumā, ir jauno lauksēmnieku nākotne. Ja mēs gribam domāt par Eiropas Savienības lauksēmniecības nākotni, mums ir jāpievēršas uh, jaunajiem lauksaimniekiem. Tikai 7% no lauksaimniekiem Eiropas Savienībā ir jaunāki par 30 gadiem. Tieši tāpēc mēs aicinām komisiju uzsākt dažādus pasākumus jaunu lauksaimnieku atbalstam. Mums ir jādomā par Eiropas lauksaimniecības daudzveidošanu. Esam pieminējuši faktu, ka tradicionālā lauksaimniecības prakse, eh, ģimenes zemnieku saimniecības, nelielas saimniecības, uh, ekoloģiskās saimniecības, visas varētu dot savu ieguldījumu pārtikas drošībā. Mēs aicinām veidot tādas Eiropas programmas, kas atbalstītu šāda veida lauksaimniecību. Taču mēs nedrīkstam aizmirst, ka vēl ar viena šeit pie mums mājās Eiropas Savienībā pastāv nabadzība un bats. Neaizmirsīsim, ka tūkstošiem cilvēku ir saņēmuši uh, pārtikas palīdzību šīs ziemas laikā. Tieši tāpēc mums vajadzētu saglabāt tādas Eiropas programmas, kas palīdz trūcīgiem Eiropas pilsoņiem iegūt tiem vajadzīgo pārtiku. Es vēlētos pateikties visiem ēnu referentiem, visiem kolēģiem no lauksaimniecības komitejas par viņu ieguldījumu un darbu pie šī ziņojuma. Tāpat es vēlētos pateikties arī lauksaimniecības komitejas sekretariātam. Es ceru, ka rītdien uh, mēs nobalsosim par labu ziņojumu, kas palīdzēs mūsu pilsoņiem. Paldies Sarbu kundzei! Tagad dod vārdu Magīneses kundzei. Paldies priekšsādātāju, un es gribētu pateikties uh, referentei Sārbo kundzei par uh, ļoti labi veikto darbu un par sadarbību ar visiem ēnu referentiem. Uh, tas izriet no darba, kas jau tika veikts iepriekšējā sasaukuma laikā par lauksaimniecības politiku. Un, diemžēl, mēs tik vēl pirms pusnakts runājam par šo ziņojumu. Un uh, iespējams, ka pasaule un Eiropa tiešām vienu minūti pirms pusnakts pamodīsies un beidzot sapratīs, kāda ir reālā situācija un cik uh, uh mēs uh, esam viegli ievainojami pārtiks uh, nodrošinājuma ziņā. Man bija zināmas bāžas attiecībā uz šo tekstu, bet tās tomēr tika uh, iekļautas tekstā. Uh, jautājums par to, vai viena veida ražošana ir labākā cita, ekoloģiskā, neekoloģiskā, lielas, mazas saimniecības, es nezinu. Man liekas, mums ir vajadzīgas visu veidu uh, uh sistēmas un uzņēmumi, lai novērstu uh, tirgus vārstību un spekulācijas. Lielākā problēma lauksaimniecībā ir zemie ieņēmumi lauksaimniekiem jauni lauksaimnieki nestrādās vienkārši par brīvu, par neko. Tāpēc ir jāstrādā pie ieņēmumiem, ja mēs gribam nodrošināt uh, pārtiku. Paldies! Mikulāšika kungam vārds. Uh, ďakujem, pán predsedā. Paldies, priekšsēdētāji. Tā kā arvien palielinās pasaules iedzīvotāju skaits, mums arvien intensīvāk ir jārisina pārtiks nodrošinātības jautājums un, attiecīgi, arī pieeja pārtiks eh, ražošanai. Lai uzlabot situāciju, mums ir jānodrošina caurskatāmība un godīgums pārtiks ķēdē un jānodrošina godīgi ieņēmumi eh, lauku ražotājiem un eh, jānodrošina dzīvotspējīga lauksaimniecība. Manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi piekopt spēcīgu lauku attīstības politiku, ar kuras palīdzību mēs varam nodrošināt lauku iedzīvotāju dzīvotspēju un tāpat arī lauksaimniecības dzīvotspēju un tādā veidā atbalstot arī nodarbinātību. Lauksaimniecībai ļoti būtiska ietekme tīpaši mazāk attīstītos reģionos, tāpēc ir nepieciešami stimuli, kas atbalstīs lauku reģionu attīstību un uh, piesaistīs vairāk cilvēkus lauku reģioniem un nodrošinās ilgspējīgu attīstību. Paldies! Luis Alves kungam vārds. Quero dar os meus parabéns sinceros à colega Sarbu pela excelência do relatório. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties uh, Sarbu kundzei. Ir uh, jāpatur prātā, cik sarežģīts ir viss šis lauksaimniecības uh, jautājums. Tas ir saistīts ar attīstību, konkurenci, iekšējo tirgu un finanšu regulējumu. Un šis jautājums ir jārisina arī ārpus Eiropas Savienības, arī PTO ietvaros, piemēram. Šis jautājums kā tāds ir ārkārtīgi svarīgs lauksaimniecībai un lauku saimniekiem, lai nodrošinātu visiem iedzīvotājiem pasaulē pārtiku. Só poderão ser alcançados se reformar KLP reformas mērķus var sasniegt tikai tad, ja KLP sniegsies pāri Āfrikas robežām. Ir jālīdzdarbojas visām organizācijām, un šis ziņojums ļoti skaidri to norāda. Paldies, Vojčakovska kungam vārds. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pievienoties eh, kolēģiem, kas pateicās Sarbu kundzei par ļoti labo ziņojumu, kur es uzskatu par vienu no svarīgākajiem šajā, šī sasaukuma laikā. Mēs eh, uz pasaules esam arvien vairāk un vairāk, un ir arvien mazāk eh, auglīgas zemes pārtika kļūst par strateģisku preci. Ja mēs varētu aizstāt eh, naftu, izmantojot saules enerģiju, varbūt tas izdotos, bet mēs nevaram nekādā veidā aizstāt pārtiku, kas tiek izaudzēta, ko saražo mūsu lauksaimnieki. Eiropas Savienībā mēs dažkārt uzvedamies tā, it kā mums būtu eh, pārtikas eh, pārpilnība. kopīgā lauksemdzības politika tika vērst uz to, lai samazinātu pārtiks ražošanu. Tagad mēs esam piedzīvojuši laikus, kad eh, parāds eh, pārtiks trūkums. Tāpēc ir labi, ka tiek izstrādāts šis ziņojums, tiek dots signāls, mēs skaidri redzam, ka ir nepieciešams mainīt politiku, lai aizsargātu lauksaimniecību. Jā, vielen, eh, vielen dank, Herr Präsident. Jā, liels paldies, priekšsēdētāji. Eh, politikā, tāpat kā ikdienas dzīvē, mēs vismazāk novērtējam to, kas mums ir, kas mums pieder. Un šķiet, ka Eiropas Savienībā mums eh, pārtikas eh, produkti vienmēr paliek pāri, un mums vienmēr ir iespēja nopirkt pietiekamā daudzumā šos pārtikas produktus. Bet ir jādomā arī par to, ka Eiropas Savienībā mums pašiem uh, vajadzētu būt spējīgiem nodrošināt sevi ar lauksaimniecības produktiem pašlaik, to mēs varam izdarīt tikai 88% apmērā. Mums Eiropas Savienībā ir vajadzīga tāda kopējā lauksaimniecības politika, kas mūsu iedzīvotājus varētu nodrošināt ar pārtikas produktiem. Uh, ir jādomā gan par klimata izmaiņu sekām, gan arī par cenu pieaugumu pārtikas produktu tirgos. Tas nozīmē, ka mēs nevarēsim vieni tikt galā ar šīm problēmām. Mums vajadzīga stratēģija visas pasaules līmenī. Lielas paldies, vārds Tabaidi kungam. Paldies, priekšsādātāji! Pārtikas nodrošināšana Eiropas Savienības iedzīvotājiem kļūs par vissvarīgāko mērķi turpmāko desmitgažu laikā. Sarbūkuns ziņojums parāda, ka pārtikas produkti un dzeramais ūdens kļūs par tādu pašu resursu, kā, piemēram, nafta ir šodien. Ziņojums tāda, tā, tāpēc ir ļoti aktuāls, jo mums ir jāsāk gatavoties, mums ir jārūpējas par savu nākotni, par kopējo lauksemcības politiku un jāveic uh, diskusijas par uh, finanšu ietvaru. Šīs diskusijas sāks tagad. Un uh, kaut kur būs nepieciešami līdzekļi lauksaimniecībai. Būs jānodrošina šie līdzekļi lauksaimniecībai. Lauksaimniecība nodrošina ne tikai pārtiks produktus, bet uh, dod arī vērtības, kuras uh, bez lauksaimniecības nav iespējams nodrošināt. Paldies! Szépen az élelmiszer Morvai kundzei vārds. Mumra, hogy az Európa. Paldies! Uh, pārtikas drošība, manuprāt, ir zināma problēma, kas it kā dalībvalstīs tiek uzskatīta par vienādu, bet dalībvalstis ir atšķirīgas, piemēram, jaunās un vecās. Uh, Attiecībā uz Ungāriju gribētu uzdot jautājumu, kā ir iespējams, ka valstī, kur ir ļoti labi apstākļi lauksaimniecībai, ir eh, bērni un pat pieaugušie, kuri cieši badu, kuriem nav pietiekams pārtiks daudzums, kā ir iespējams, ka lauksaimniecība ir attīstījusies tādā veidā, ka uz milzīgām teritorijām milzīgās teritorijās tiek ražotas uh, rūpnie, rūpniecības preces. Un uh, pēc tam šīs preces tiek uh, izvestas uz ārzemēm. Un mēs saņemam savā zemē pabeigtos produktus un atpakaļ, un cenas ir ārkārtīgi augstas. Paldies, Kelī kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Un tāpat kā citi runātāji, arī es gribētu sveikt Sarbū kundzi un pateikties viņai par izcilveikto darbu. Uh, Sarbū kundze ir uh, iekļāvusi ļoti daudz aspektus, bet es gribētu uzsvērt īpaši divus. Pirmais uh, - labi finansēta KLP, un es domāju, ka parlaments šeit spēlēs savu lomu, lai nodrošinātu, ka KLP uh, netiek samazināt kaut kādā veidā. Otrām kārtām jānodrošina, lai jauni cilvēki tiktu veicināti, lai viņi līdzdarbotos lauksaimniecībā. Un no savas puses gribētu teikt dažus vārdus. Mums ir nepieciešama politika, lai veicinātu lauksaimniecības zemes uh, saprātīgu un labu izmantošanu, jo iedzīvotāju skaits katru gadu palielinās mums eh, vajag izvērtēt savu politiku, tātad no kuras kabatas mēs izņemam un kurā mēs ieliekam, un tātad šo jautājumu es gribētu uzdot. Paldies. Grācija, Paldies Kelī kungam. Sedzsēdī kungam vārds. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Mēs eh, šajā ziņojumā varam redzēt, ka Uh, viss lauksaimniecībā nevar turpināties kā līdz šim, kā nedrīkst vairāk transportēt uh, uh, produktus no viena pasaules gala uz pavisam citu vietu. Mēs vairs nedrīkstam, nevaram importēt uh, ābolus vai paprikus, piemēram, no Brazīlijas, no Ķīnas, un uh, nevarēs vairāk importēt gaļu, jo šie produkti gal galā ceļo, tiek pārvadāti vairākas nedēļas, tiek izmantotas dažādas, dažādi konservanti, šīs ir vielas, kas reizēm ir kaitīgas, kas ir bīstamas veselībai, un pēc tam mēs esam pārsteigti, it kā redzēt, ka parādas dažādas slimības, ir audzēji cilvēkiem no šo produktu lietošanas. Tieši tāpēc, es domāju, mums vajadzētu atbalstīt mazās saimniecības, lai uh, Eh, šīs eh, saimniecības mūs eh, nodrošinātu ar labiem šeit pat Eiropā audzētiem produktiem. Paldies un vārds Ferreiras kungam. Paldies, priekšstādātāji! Lauksaimniecība ir jāatzīst kā strateģisks pārtiks ražošanas sekso, sektors, un tas šajā ziņojumā ir minēts, un tas ir būtiski svarīgi. jo lielāka ir atkarība, jo lielāka ir nedrošība. Problēma ir tāda, ka pārtikas nepietiek un tā nav atbilstošas kvalitātes. Pārtikas drošība ir vislabākais garants pret svārstību. Šis svārstīgums principā ir radies no finanšu spekulācijām un ir izpaudies arī pārtikas produktu ziņā. Dažādi spekulanti ir izmantojuši pensiju fondus un citas finanšu struktūras, un situācija galu galā kļuva nepārvaldāma. Tātad, lai pārtrauktu šīs spekulācijas, ir jāpārtrauc tādi instrumenti, kā piemēram derivatīvi, atvesinātie instrumenti, kas veicina šādas spekulācijas. Eiropas Savienība galīgi nav bijusi spēja tikt galā ar šo vēlnišķīgo spekulāciju Uh, mehānismu, kas ir radījis milzīgas uh, humānas sekas uh, Eiropas Savienībā. Un to ir atzinis arī ANO īpašais pārstāvs FAO ietvaros. Paldies! Roka Līvijas kundzei vārds. Paldies! Mēs šobrīd Eh, saskaramies ar dažādiem jautājumiem, Roma jautājumiem, Ungārijas jautājumu, un lauksaimniecība jāapsaka ļoti reti tiek aplūkota uh, sektorālo jautājumu lokā, runājot par pašiem uh, nabadzīgākiem. Sense, uh, un šai sakarībā ir jārunā par pārtikas nodrošinātību, un pārtika ēdiens uz galda ir tik tiešām viens no uh, pašiem būtiskākiem pamatjautājumiem Eiropas Savienībā. Tāpēc es uzskatu, ka lauksaimniecības eh, sektors komisijai ir jāuzskata par ļoti būtisku un jāiekļauj Eiropas eh, mikro un makroattīstības eh, projektos, jo, kā es teicu, ir svarīgi, lai arī nākošām paudzēm būtu pārtika uz galda. Paldies! Paldies, un tagad dodam vārdu komisārai Gergaus kundzei. Thank you, Mr. President. Paldies, eh, priekšsēdētāji! Komisija pauž savu apmierinātību ar šo saulēcīgi izstrādāto ziņojumu par pārtiks nozares problēmēm, problēmām, ņemot vērā uh, dabas katastrofas, eh, enerģētikas uh, jomā cēnu pieaugumu, ir jāņem vērā arī uh, pārtikas nozares izmaiņas. Uh, Es pateicos Sarbo kundzei un arī lauksaimniecības un lauku attīstības komitejai par ieguldīto darbu. Pārtikas drošība ir svarīga gandrīz vienam miljardam cilvēku visā pasaulē, kas uh, cieš no pārtikas trūkuma, un arī Eiropā ir neaizsargāti iedzīvotāji. Viņiem lauksaimniecības politika var nozīmēt daudz, daudz kritizētā KLP bieži vien ir nodrošinājusi Eiropas iedzīvotājus ar pārtiku par pieejamām cenām, kā arī nodrošinājusi pārtikas piegādes drošību. Pārtikas drošība ir norādīta kā svarīgs jautājums paziņojumā par KLP 2020, ko komisija pieņēma 18. novembrī. Sārbu kundzes ziņojums skata ievērojamo cēnu svārstīgumu, kas ir cieši saistīts ar pārtikas drošību, jo tam ir ietekme gan uz zemniekiem, gan uz patērētājiem. Komisija atzīst, ka, lai tiktu galā ar cēnu svārstīgumu, mums ir vajadzīgs labāks regulējums, kontrole un caurskatāmība tirgus problēmu jomā. Tam ir vajadzīgs nevien labāks finanšu regulējums, bet arī tirgus caurskatāmības uzlabošana. Ziņojumā ieteikts izveidot globālu pārtikas sistēmu. Tas nav viegls uzdevums. Mums agrāk ir bijusi pieredze, kas uh, nav bijusi gluži veiksmīga, tāpēc uh, par šo jautājumu, ir vajadzīgas eh, detalizētākas sarunas, ir jāanalizē arī mūsu gūtā pieredze, mm, piemēram, eh, attiecībā uz Eiropas komisijas pieņemto vienu miljardu vērto pārtikas instrumentu, kā arī ir svarīgs komisijas darbs, eh, ko tā veic sadarbībā ar pār, Pasaules pārtikas programmu un pārtikas organizāciju, lai mazinātu pieaugušo pārtikas cenu ietekmi. Analizējot uh, pārtikas krājumus, šīs problēmas ir iespējams identificēt, un jūs varat būt droši, ka Eiropas komisija būs ļoti svarīgs uh, un aktīvs uh, dalībnieks uh, šo problēmu risināšanā turpmākajos gados. Uh, Daudz no jums ir eh, norādījuši uz to, cik svarīga ir spēcīga lauku attīstības politika Eiropā, kas varētu nodrošināt pārtiku visiem, izmantojot inovāciju un pētniecības atbalstu, lai tiktu galā ar uh, vajadzību ražot vairāk, kad ir pieejams mazāk resursu. Šobrīd uh, nav piemērot instrumenta šo mērķu izlie, sasniegšanai, un uh, te mums varētu kalpot spēcīga lauksaimniecības politika, kas varētu palīdzēt arī piesaistīt jaunus cilvēkus, gados jaunus cilvēkus pārtikas jomai Eiropā. Paldies komisārei! Diskusija ir beigusies, balsošana notiks rīt pulksten 12. Nākamā sanāksme notiks 18. janvārī rītdien no pulka